Präsident! Prezidents. Liebe Kolleginnen und Dārgie kolēģi, aicinu jūs izprast un piedot, ka ar nokavēšanos sāk sēdi, bet divas minūtes apakaļ eh, man informēja, ka tiek lūgts paziņot eh, tādu ļoti bēdīgu notikumu un ar jūsu piekrišanu to darīšu ar lielām bēdām un sašatumu šodien. Uzzinājām par Vinendenes Vācijas eh, dramatiskiem notikumiem, kur 15 cilvēki traģiskā veidā Albertvīles uh, eh, eh, vidusskolā ir zaudējuši dzīvību. Uh, 17-gadīgs bijušais šīs skolas skolēns pēc tam pats eh, sevi nogalinājis uh, eh, tuvējā lielveikalā, uh, dzenoties pakaļ uh, noziedzniekam. Arī divi policisti tika smagi ievainot. Uh, Eiropas parlamenta vārdā es gribu izteikt savu dziļu līdzjūtību uh, upuriem un viņu ģimenēm. Upuri ir nevainīgi. Uh, skolēni eh, un trīs skolotāji no šīs skolas. Traģēdija notiek sešas mēnešus tikai pēc līdzīgas šausmīga eh, notikuma eh, Kauhajoki pilsētā Somijā. Mūsu uzdevums, kā atbildīgi politiķu Eiropā, ir darīt visu iespējamo, lai šādi noziegumi varētu tikt saulēcīgi atklāti un novērsti, ja mums šāda iespēja ir. Mums arī šokē cits traģisks notikums Alabāmā, ASV, kur, kur eh, slepkāvi ir nogalinājis 11 cilvēkus, eh, pēc tam pats sevi un arī šeit mēs gribam izteikt upuriem un viņu tuviniekiem eh, savu solidaritātu un līdzjūtību. Es būtu pateicīgs, ja jūs eh, pieminētu, noslapkavotos tagad kopā ar mani. Ich danke Ihnen. Somebody coming now. Paldies. Mesdames et messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux reprennent. Dāmas un kungi, neskatoties uz dramatiskiem notikumiem, mēs atsākam darbu. Eh, protokols ir izdalīts vai ir eh, piebildes, piebilžu nav, tad protokols ir apstiprināts. Tagad Verelas Ureska Peņakungs paziņojas, ka viņš atkāpjas, viņš atdod savu mandātu. Uh, šis lēmums ir spēkā no vakardienas 10. mārta. Mūsu reglamentu pirmais pāns nosaka, ka eh, deputāta vieta ir atbrīvojusies un jāspēr eh, attiecīgie soļi. Tagad darba kārtībā mums ir SIS 2 eh, vārds Koļu kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēžkungs. Uh, padomis un komisijas pārstāvi kungi. Mēs Eiropas parlamentā eh, noteikti esam par SIS-2 eh, ātru